Guten Morgen, meine Damen und Herren. Labrīt, Labrīt dāmas un kungi. Sēdi ir atklāta. Darbkārtībā eh, mūsu nākamais punkts ir Eiropa padomas un komisijas paziņojumi par Eiropa padomas galviņu sanāksmes secinājumiem. Parasti mēs tagad dot vārdu Van Rompuy kungam, bet tā kā viņš vēl nav ieradies, nāksies mazliet pagaidīt.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 Es arī varētu jums kaut ko pastāstīt eh, par padomu secinājumiem. Ja neviens nav ieradies, varat arī paklausīties mans komentārs, eh, kamēr ieradīsies Van Rompuy kungs. Nu labi. Bonjour, Monsieur le Président, bienvenue. Labrīt, priekšsēža kungs. Um, Slaipni lūdzam, un debats jau ir sākušās, dod jums vārdu lūdzu. Priekšsēžkungs, godātie deputāti, Eiropa padomas sanāksim 1. un 2. martā